ostās. Vispirms vārds eh, referentam Laišprīda kungam četras minūtes. Um. Šeit, eh, šajā likumdošanas aktā mums ir jāpasaka, par ko nav runā nav runa par jaunu standartu ieviešanu lidostu trokšņa izmērīšanai vai aizsargjoslas radīšanai. Uh, E, te nav runa par citu zinātnisko pieeju un nav runa par citu pieeju. Te bija runa pamatā par to, ka Eiropas komisijai bija plāns e, trokšņa aizsardzības pasākumus Eiropā e, vairāk saskaņot, jo tā likās, ka dažādās dalību valstīs ir ļoti dažādi pretrokšņa aizsardzības pasākumi un iemesli arī ļoti dažādi. Kādēļ visu visām um, ieinteresētajām pusēm bija nedroša sajūta. E, pats par sevi šāds mērķis ir iespējams, bet ļoti bieži ir tā, ka ja komisija kaut ko vēlas īstenot, tad tā jau zaudē mēra sajūta. Uh, un eh, to, ka nav jau komisijai jāregulē pilnīgi viss, un tā tad, ko gribēja komisija, praktiski tā gribēja pieņemt eh, likumu, eh, ar kuru tā varētu nacionālos lidostu pretropšņa aizsardzības pasākumus atcelt, ja tie ir neatbilstīgi. Šajā kontekstā bija ilgla, ilgtermiņa mediācijas procedūra, kas beidzās ar visiem apmierinošu rezultātu. Lielākā daļa parlamenta uzskata, ka tas nav saprātīgs pasākums, ka tas ir tas princips, ko daudzi cilvēki Eiropā noraida, kas cilvēkiem ir apnicis proti, ka Eiropas Savienība iejaucas tik daudzās lietās, kas nebūtu nepieciešams, jo tās ir regulējamas dalību valsts līmenī. Kopā ar komisiju un kopā ar padomu mēs atradām risinājumu, kas, manuprāt, ņem vērā šos te aspektus un rūpējas par to, lai no vienas puses eh, nenotiktu pārmēra iejaukšanās no Eiropas komisijas puses, proti, ka pasākumu, kuru saprātīgā līmenī var pieņemt eh, nacionālā līmenī, to tas notiek arī turpmāk, bet ka komisija ir iespēja gūt plašu informāciju, gūt aktuālo informāciju par aktuālo situāciju un izteikt savu viedokli. Es domāju, ka kopumā šī pakotne tā, tai ir jēga, un e, likuma mērķis nebija par jaunu noregulēt un interpretēt e, jau esošas lietas, izstrādājot citus pretrokšņa kritērijus. E, te būtu piemērota cita regula vai direktīva, un Tas nebija vienkārši mūsu uzdevums. Mūsu uzdevums bija rūpēties par to, ka tiek ievērots saglabāt subsidiaritātes princips. Vēl es gribētu pateikties arī ēnu referentiem. Tā bija ļoti konstruktīva sadarbība. Un tas ir ļoti pozitīvi, mēs kopīgi izveidojām, sasniedzām labu rezultātu, un tas, tā jau arī ir darba jēga kopīgi, kaut arī ar dažādiem priekšstatiem panākt labu rezultātu. Vēlreiz paldies visiem! Paldies eh, kolēģim Leichtfrīdam un tagad komisārs Kalas. Prieksēdētāja kungs, godātie deputāti, es eh, atbalstu panākto vienošanos par ar troksni saistītiem eksploatācijas ierobežojumiem, kas ir panākts starp komisiju un parlamentu un ar kur mūs tikko iepazīstināja referents. Vēlētos apsveikt kā referentu arī ēnu referents. Eiropas parlamentam ir izdevies padarīt eh, veselības aspektus un augstāku sabiedrības iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā par realitāti. Komisijai bija ļoti augstas prasības, eh, kādā veidā ierobežot eh, trokšņu saistītu eksploatāciju un kā padarīt mehānismus klusākus, lai būtu tā, ka visas iesaistītās puses uh, pieņemtu satiksmes ierobežojumus. Un tomēr šie jaunie noteikumi par lidostu trokšņiem vienmēr ir un būs kompromiss. Protams, ka iedzīvotāji iebilst pret lidostu trokšņiem, bet tās ir dalību valstu lidostu regulējošās iestādes, kuras pieņem trokšņa līmeni lidostās. Uh, Un mums toties ir jāskatās, lai šie atsevišķie noteikumi tiktu pieņemti saskaņā ar labāko praksi Eiropā un lai tiešām troksni līmenis tiktu pieņemts balstoties uz zinātniskiem pētījumiem vai vismaz pieredzi. Un visbeidzot, ikvienā pieņemtajā lēmumā ir jāīsteno Eiropas līmeņa nosacījumi un mēs esam gatavi atbalstīt šo pozitīvo vienošanos. Komisija savukārt ir pārskatījusi vides un trokšņu direktīvu, un tas tikai parāda to, cik svarīgu lomu komisija piešķir veselības saglabāšanas jautājumiem. To pašu dara arī parlaments. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad uzklausīsim politiskās grupas. Vispirms Gālera kungs. Paldies priekšsādātāji! Esmu pārliecināts, ka vienošanās par uh, uh, regulējumiem un procedūram attiecībā uz uh, eksploatācijas ierobežojumiem. Uh, šī vienošanās ir ļoti svarīga mūsu pilsoņiem, ja tie dzīvo pie lidostas. Es, piemēram, dzīvoju tuvu Frankfurtas lidostai. Un referents jau pieminēja, ka šeit jāievēro subsidiaritātes princips. Tas jāievēro pilnībā. Un līdzvarotā pieeja, ko mēs izvēlējamies, jākombinē ar subsidiaritātes principu. Mums jālūkojas, kur rodas troksnis un kur tas ir jāapkaro. Tur pēdējam vārdam jābūt vietējām iestādēm. Es domāju, ka arī komisijas nostāju visi labprāt ņems vērā, bet gala lēmums jāpieņem uz vietām. Svarīgi ir arī tas, ka jāuzsver šeit šajā tekstā veselības aizsardzība. Mums ir komisijas deklarācija par trokšņa ietekmi uz cilvēka veselību un ka šī ietekme ņems ietekmi šo ņems vērā, pārstrādājot vēlāk uh, uh, trokšņa direktīvu. Tāpat mums jāparūpējas par to, lai viskaļākās lidmašīnas tiktu uh, ātrāk izņemtas no apgrozības. Un ar šo regulu mēs uh, ceram uzlabot arī iedzīvotāju informēšanu par plānotajiem pasākumiem. Kopumā ir sasniegts labs risinājums Domāju, ka mēs ar to saglabāsim arī uzticību uh, vietējo iestāžu lēmumiem un arī strīdu risināšanas rezultātiem. Vēlreiz liels paldies referentam un visiem, kas strādāja pie šī ziņojuma. Paldies Galera kungam. Tagad Liberācki kungs lūdzu. Mikrofon. Lūdzu, ieslēgt mikrofonu. Chciałem pogratulować sprawozdawcy panu Jorgowi Lejszfrydowi bardzo dobro. Paldies! Es e, vēlētos sveikt referentu, jo viņš ir sagatavojis lielisku dokumentu. Vēlētos e, uzteikt viņa panākto kompromisā starp parlamentu un komisiju, jo mēs pēc principa esam vienojušies, ka abu pušu ierosinātie argumenti ir dzīvot spējīgi, lielāka fleksibilitāte dalību valstīm, vairāk iesaistīt tos cilvēkus lēmumu pieņemšanā, vairāk iesaistīt tos, kur dzīvo lidos tuvumā. Tas viss ir panākts, par to esam vienojušies, un to noteikti mums vajadzētu uzteikt un novērtēt. Kalas kungs ir piekritis parlamentu izteiktajai argumentācijai Tas varbūt nav milzīgs solis uz priekšu, un tomēr tas ir būtisks solis uz priekšu. Mēs gatavojamies Eiroparlamenta vēlēšanām, un daudz apgalvo, ka Eiropa mums uzspiež to un citu, bet maz tiek runāts par to, ka Eiropa daudzas problēmas arī atrisina. Šeit tiek piedāvāts pilsoņiem pašiem pietiekam lielā mērā lemt, un tas parādās šajā dokumentā. Uh, Es domāju, ka arī ar saistītajiem jautājumiem būtu jārunā, piemēram, iedzīvotāji, kur dzīvo lidos tuvumā, dzīves standarta apstākļi un, labklā, un um, laba dzīve, dzīves kvalitāte. Tomēr eh, mēs eh, šeit neregulējam mazās lidostas, un to vēl vajadzēs nākotnē izdarīt. Paldies kolēģim Liberats. Tagad kolēģi Maisnera pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribētu pateikties e, referentam un arī Mūzes kunga vārdā runāt savas grupas vārdā. Daudz jau ir pateikts, un šajā gadījumā mēs esam diezgan vien, līdzīgās domās. Protams, ka avio e, sati tīklas, satiksmes tīklas ir ļoti e, plašs Eiropā, un ir skaidrs, ka tas attīstīsies vēl, un tad ir jādomā par to, kā mēs iespējams ar to tikt galā, kā mums izbūvēt jaunas eh, skrēceļus, lai nekaitētu iedzīvotājiem, jo troksnis nāk par sliktu veselībai, to mēs ļoti labi zinām. Tāpēc ir ļoti labi, ka mēs esam eh, piemērojuši eh, sabalansētā pieektu, ko arī Startautiskā civilijas aviācijas organizācija ir atbalstījusi. Mēs ņemam vērā visu gan iedzīvotāju veselību, gan arī nepieciešamību izvērst jaunu satiksmes tīklu, kas nodrošina darba vietas. Es domāju, ka mēs esam sasnieguši labu rezultātu. Piemēram, šodien mēs runājām par alternatīvajiem energoresursiem. Varbūt nākotnes uh, lidostā varētu izmantot eh, elektromobīļus, arī tas samazinātu troksni, bet, protams, tā vēl ir tālu nākotne. Uh, vēl viena lieta, es domāju, ka ir labi runājot par uh, naktslidojumu aizliegumu, lēmums par to ir jāuzņem, jā, jāizlemj uz vietas un nevis Eiropas Savienības līmenī. Katrai lidostai ir savi apstākļi, sava situācija, un tāpēc ir labi, ka mēs atsājam pie to, ka kopā ar iedzīvotājiem tiek pieņemts lēmums uz vietas. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad kolēģe Lichtenbergera viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies arī e, kolēģiem Laišprīdam, kurš kopā ar mums e, visiem strādāja ļoti intensīvi, un paldies šī gadījumā arī padomē, kura deva savu atbalstu, e, ka tagad mums ir izdevies no, novērst situāciju, kad eh, pašvaldības pieņem lēmumu par trokšņu, pretrokšņu pasākumiem lidostā. Situācija tāpat ir sarežģīta un to nevajadzētu sarežģītāk vēl vairāk. Bet eh, šī, te, diemžēl, mums saglabājies sabalansētā pieeja. Eh, kāpēc, diemžēl, tas nozīmē, ka te mums nebūs aiz, nakts lidojuma aizliegums, bet varbūt speciālie pretrokšņi logi. Tātad problēma problēma saglabājas, un šī problēma ir, var ietekmēt arī citas jomas. Ja mēs sāksim e, iestāties par tiesībām uz veselību, veselīgu vidi e, un to ielikt svaru kausos pret peļņas interes, e, dažu uzņēmumu peļņas interesēs, tad mūsu ceļš nav pareizais. Tas var attiekties arī uz pārtikas produktiem, rūpnieciskojiem izmešiem un tā tālāk. Tāpēc es šajā kontekstā esmu norūpējusies. Paldies, ka priekšsēdētāji priekšsēdētājs. Tagad kolēģi Foster vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos izteikt e, lielu paldies Leihfrīda kungam. Viņš ir padarījis lielisku darbu. Ir svarīgi, lai mēs turpinātu iesāktā ceļā. Svarīgi, lai mēs samazinātu troksni blakus lidostām, un tāpēc mums ir jāveicina Cezāra programmas īstenošana un vienots Eiropas debesis projekta īstenošana. Mums ir nepieciešams eh, pamudināt arī zinātniekus izveidot klusākus lidmašīnu dzinējus. Šis eh, ziņojums, vēlētos pateikt, daudzas bažas ir mēģinājis risināt. Mēs esam saglabājuši veselo saprātu, saglabājuši subsidiaritātes principu ievērotu. Sarunās panāktais progress ir būtisks un uzteicams, un tāpēc mana politiskā grupa atbalsta šā regulējuma pieņemšanu. Vēlētos pateikties visiem kolēģiem un visiem ēnu referentiem. Vēlreiz paldies Laitfrīd kungam. Kolēģi Fosneri, vai jūs pieņemsiet zilās kartas jautājumu no uh, Rubika kunga? Jā, lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Mans jautājums uh, skar Eiropas Savienības uh, pētniecības aspektus. Mēs esam pieņēmuši lēmumu par programmu apvārsnes 2020 un arī par kopuzņēmumiem aviācijas jomā. Vai jūs domājat, ka arī tur uh, būtu iespējams pārstrādāt tekstus attiecīgi? Atbilde? Jā, es domāju, ka te ir zināma pārklāšanās, bet mums ir piemēram tīrās debesis šī kopējā tehnoloģijas iniciatīva 1,4 miljārdi, miljārdi dolāru ir paredzēti, uh, lai izstrādātu jaunās paudzes tīrākas un labākas lidmašīnas. Un es ceru, ka tas pātrinās arī Cezara programmas īstenošanu un uh, vienotās Eiropas debesis. Es domāju, ka risinājumi jau ir tuvumā, un mēs drīz tās sasniegsim šos risinājumus. Paldies! Uh, Kohličika kungs nav klāt, tāpēc Marinesku kungs divas minūtes. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsādātāji. Ilgspējīga attīstība gaisa pārvādājumu jomā ir cieši saistīta ar to, ka mums jāveic pasākumi, lai mazinātu troksni mūsu lidostās. IKO eh, rezolūcijās ir noteikta šī līdzsvarotā pieeja trokšņa mazināšanai. Un šis princips eh, ir saglabāts arī eh, tajā vienošanās, ko šī gada janvārī panāca parlaments ar padomi. Mēs runājām par pasākumiem, kas ļautu uh, noteikt operacionālos ierobežojumus uh, šīs līdzsvarotās pieejas ietveros. Mēs ievērojam arī subsidiaritātes principus. Piedāvātie priekšlikumi nav pārāk radikāli, tie nekaitēs gaisa satiksmei, jo runa ir tikai par ierobežojumiem, uh, Uh, gadījumos, kad troksnis ir tiešām uh, tik stiprs, ka kaitē iedzīvotāju veselībai. Uh, šie pasākumi veicinās arī modernizāciju aviācijas nozarē. Mēs nevaram uzspiest vienus un tos pašus risinājumus visām lidostām, jo lidostas ir ļoti atšķirīgas. Uh, Uh, gan izvietojuma, gan uh, darbības, gan izmēra ziņā. Mēs esam par demokrātisku attīstību teritorijās, kur atrodas lidostas. Protams, ir grūti komisijai noteikt uh, visus šos noteikumus, jo jāievēro visi relevantie aspekti. Mēs vēlamies uh, Uh, rīkoties tā, lai neapdraudētu arī darba vietas, jo mēs vēlamies, lai nozare būtu pēc iespējas drošāka mūsu pilsoņiem. Paldies, Marinesku kungs. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Kolēģis Mikolāšik, lūdzu. Ďakujem pekne. Prevádzku. Paldies, prieksēdētāja kungs. Patreizējie eksploatācijas ierobežojumi lidostās vistiešāk ir saistīti ar trokšņu līmeni. Ļoti labi, ka mēs par šo jautājumu runājām, apsveicami. Eiropas Savienība ir īstenojusi visus noteikumus un visus regulējumus, un sadarbojoties ar Starptautisko aviācijas organizāciju, mēs šobrīd mēģinam palīdzēt iedzīvotājiem, kurus ļoti lielā mērā apgrūtina un traucē trokšņa līmenis tuvu lidostām. Eiropas Savienība jau ir aizliegusi nakts pārlidojumus. Un ir apsveicam arī tas, ka padoma un komisija nevēlas harmonizēt it visu un nevēlas visu mest pār vienu kārti. Mēs akceptējam un uh, atbalstam kā subsidiaritātes principu, tā arī pārējos risku samazinājums iedzīvotājiem. Paldies Mikulašič kungam, un nākamais ir Cikau kundze, lūdzu. Uh, es gribētu uzsvērt priekšstādātāji, cik svarīgi ir harmonizēt un precizēt Eiropas Savienības normas attiecībā uz operatīvajiem ierobežojumiem lidostās labi, ka mēs tagad paredzam lēmuma pieņemšanas tiesības vietējām varas iestādēm, jo trokšņa līmeņa mazināšana un iespējamā uh, nakts lidojumu aizliekšana ir vietējo iestāžu ziņā. Es gribētu norādīt arī uz 2002. gada uh, vienošanos par vides aspektiem. Es ceru, ka šis jaun, šī jauns teksta likuma projekts drīz tiks īstenots. Paldies, un tagad Kalasa kungs. Prieksēdētā kungs, godātie deputāti. Paldies par šīm interesantajām debatēm un par jūsu izteiktajiem komisāriem, komentāriem. Ir ļoti pateikami, ka mums ir izdevies vienoties par kompromisiem saistībā ar lidostroksņu līmeniem. Un tas, es ceru, atvieglos debatas starp padomi un nākamo parlamentu sasaukumu par nākamajiem lidostu pakotnes dosjē tādiem kā zemes pakalpojums sniegšana un citiem. Uh, Tomēr vienošanās par šo likumdošanas aktu parādīja, kad ir iespējams vienoties. Fosters kundze jau pieminēja, ka mēs eh, iestājāmies par vienots Eiropas debes izveidi, un viss šis vienots Eiropas debes projekts saistībā esošais jau arī samazinās troksni lidostās un, protams, veicinās arī zinātnes eh, spēku pieslēgšanos klusāku lidmašīnas dzinēja izstrādē. Mēs esam ļoti priecīgi, ka transporta nozarē pētniecībai tiek atvēlēts lielāks finansējums nekā tas bija iepriekšējā daudzgad finansu schēmā. Paldies! Paldies, komisāra kungs, un noslēgumā Lehtfried kungs referents. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka no satura viedokļa ir praktiski viss pateikts. Es gribētu vienkārši izmantot iespēju, lai pateiktos kolēģiem, eh, kuri konstruktīvi līdzdarbojās likumdošanas akta veidošanā. Tā kā šī ir, acīm redzot, mana pēdējā uzstāšanās šajā sasaukumā plenāra sēdē, gribētu pieminēt, ka ir arī citi kolēģi un ir citi cilvēki, kas ir vienmēr ir pret visu. Viņi nekad nepiedalās eh, kopējā darbā, viņi savu uzdevumu saskata eh, ņurdot plēnumā, un viņi ir par Eiropas parlamenta tiesību ierobežošanu, viņi ir par Eiropas parlamenta eh, likvidēšanu. Ja mēs skatāmies atkal, ko esam sasnieguši, sasniegušajā likumā, mēs esam izveidojuši labāku likumu par komisijas priekšlikumu. Tas nozīmē, ka šie cilvēki, kuri nepiedalās būtībā, patiesībā ir par sliktākiem likumiem. Viņi ir par to, lai Eiropas iedzīvotājiem nebūtu iespējas noteikt, kurš veido likumdošanas aktus. Šie cilvēki ir pret Eiropu, un es savukārt esmu pilnīgi citās domās. Es esmu par stipru pašapzinīgu parlamentu, kurš Eiropā nodrošina vairāk demokrātiju. Paldies, kolēģi Laišprīda! Tagad eh, debates beidzām. Balsošana ir trešdien pulksten 18. Tagad darba kārtībā kopīgās debates par pārtiku dzīvnieku un augu veselību, proti kolēģa Pirilo ziņojums par dzīvnieku barības un pārtiks aprits tiesību aktiem un noteikumiem par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvu materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, Palsenas eh, ziņojums par dzīvnieku veselību un